kandidātu fenomens ir um, izgāzies, un Weberkungam, kas tagad pat manī neklausās, vajadzēja sēdēt tur, kur atrodaties tagad. Jāsaka, jums tas ir maz solīts, bet milzīgs lēciens Eiropas parlamentā. Uh, Jā, nu mēs te varam pastaigāties, pārfrāzējot pa izpostīto sapņu bulvāriem bezmaz vai Strasbūrā, ņemot to visu vērā. Makronisti un sociālisti jūs atbalsta, bet ko dara zaļie? Un jūs te nolasāt tā kā skolotāji kaut kādu veselu sārakstu, bet vai, ko tad ir vērti visi šie solījumi? Ja runājam par Vācijas armiju, tur bija daudz problēmu, bet jūs mēģinājāt to reformēt, jūs mēģinājāt risināt problēmas, bet jūs runājat par tādu uh, izturēšanās problēmu, varbūt, ka jums pašai ir izturēšanās problēma. Uh, visas šīs reformas tomēr uh, nevainagojas panākumiem. Kā tad mēs varam interpretēt šo haltungs problēmu, izturēšanās problēmu? Varbūt mums ir pienācis laiks pastīties pašai spogulī. Vilemsen kungs, vienu minūtu. Jā, kolīgajā. Teins. Dārgā kolēģi. Šodien mēs balsosim par klimatu ir akūta klimata krīze un mums ir jāizprot. Vai mēs vēlamies tādu politiku, kas samazina šīs krīzes iespējamību vai nē? Mēs uzklausījām Fonderlajens kundzes atbildi šodien, un jāsaka, ka viņa nav gatava samazināt CO2 emisijas līdz 2030. gadam tādā līmenī, kā vienojamies. Ja tas netiks samazināts uh, par 50%, ja tas tiks samazināts par 50%, tas katastrofu nenovērsīs. Arī ar 55% nebūs gana. Ir jārīkojas jau nekavējoties. Tieši tādēļ es balsošu pret jūsu kandidatūru un es lūkšu visus tos, kas eh, gribēja eh, piedalīties vēlēšanās, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, darīt tāpat. Ir pienācis īstais brīdis tieši šodien, un ja jūs šodien nobalsosiet pret Fonderlajenas kundzes kandidatūru, tad jūs varēsiet pierādīt, ka esat gatavi vārdus pārvērst darbos. Balsojiet par klimatu, balsojiet par to, lai izvairītos no katastrofas balsojiet pret Fonderlajens kundzi. Paldies! Mr. Sinčič. Sinčiča kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Gospođo von der Leyen, prije nego krenem na svoj rad. Fonderlajens kundze, pirms es sāku savu uzstāšanos, gribēju uh, pavaicāt, vai Eiropas uh, Savienība pārdzīvos nākamo ekonomisko krīzi vai nē. Um, jūs pārstāvat visu to, kas ir nogājis greizi Eiropā - decentralizācija, centralizācija, demokrātiskā krīze un pirms dažām dienām Itālijā Itālijam atkal ir ievēlēts Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, jau septītais pēc skaita Itālijas Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Un, piemēram, kas notiek ar perifērijas valstīm, nu, Horvātijai šķiet nekad nebūs iespēju izvirzīt savu kandidātu, viņš nekad uh, neiegūs vairākuma atbalstu un kas notiek Slovākijā un citās valstīs. Vai visi e, tiks aplūkot kā vienliedzīgi? Nekad. Ja runājam par demokrātijas deficītu, jūs neesat leģitīmi izvirzīt, kurās vēlēšanās tad jūs esat piedalījusies. Jūs esat piedalījusies Eiropas vēlēšanās, kurš vēlētājs jūs ir atbalstījis 200 miljonu vēlētāju, jūs nebaudāt viņu uzticību un atbalstu. Un, kad Briselē tiek pārmests demokrātijas trūkums, tas pat tiešām ir pamatoti. Vienkārši kaut kas tiek nospriests klusībā, kaut kur aizslēgtām durvīm, un tad mēs tiekam nostādīti jau notikušu faktu priekšā. Beļģis kļūs par padomus priekšsēdētāju, Vācija par komisijas priekšsēdētāju, tad būs Spānis, un kas tad tiks perifērijai? Nekas. Jūs runājāt par sīriešu bēgļiem, jūs uzņēmāt sīrieti pie sevis, nu ļoti labi, apsveicu jūs. Uh, Bet kas notiek? Kas notiek NATO, kas notiek ar aizsardzības spēkiem? Arī Horvātijai ir jāgūst uh, kaut kas no Eiropas uh, Savienības, nevis tikai jābūt cietējai. Paldies, es jūs neatbalstīšu. Belamī kungs, tagad uh, Fonder Lēnas kundze uh, jāsaka. Eh, ka ir jābūt drosmīgiem, lai skatītos realitātei acīs. Eiropa ir dziļā krīzē, tā patiešām ir nevarīga, ir migrācijas, ekonomikas izaicinājumi, ir lielvaras, kas tagad, eh, eh, tā teikt, raksta pasaules vēsturi, ne jau Eiropas Savienība. Ir tikai viena iespēja, kā mazināt skepticismu un laupīt cilvēkiem raizes. Ir jāatgriežas pie tās Eiropas, kāda tā tā bija dibināšanas brīdī, kas var pievērēt globalizācijas izaicinājums, kas uztver nopietni pilsoņu rūpes. Mums ir jābūt spējīgiem saražot to, ko paši patērējam. Es gribu runāt sevišķi par lauksaimniecību, bet tiešām ļoti žēl, ka nedzirdēju neko vairāk šajā aspektā šorīt. Jāsaka, ka mēs patiešām eh, esam piedzīvojuši to, ka KLP ir jāreformē. Ir jādomā arī par eh, visām problēmām, par ekoloģiskajām eh, krīzēm. Un paldies, ka jūs pateicāt šorīt, ka Eiropas Savienībai ir arī jāpieprasa emisiju samazināšanas standarti no visām tām valstīm, kas eksportē savus ražojumus uz Eiropas Savienību. Piedzīvojam arī migrācijas krīzi, un katrs bojā gājošais vidusjūrā ir traģēdija. Bet šī traģēdija ir radusies mūsu bezspēcības dēļ. Pārāk daudz cilvēku uzņemas pārliecīgu risku, lai ierastos Eiropā, jo viņi uzskata, ka vienīgais veids, kā šeit ierasties un iekārtoties uz dzīvi, ir ierasties nelegāli. Mums ir jādomā par humānismu, par šo cilvēku uzņemšanu. Un tieši tādā veidā mēs varam arī atrast labu līdzsvaru mūsu sabiedrībā. Šī lieliskā civilizācija, eh, to mēs esam mantojuši un mums tā ir jāuztur dzīva. Fonderlajens kundze, jums ir jāglāb šī nākotne. Eiropas pilsoņi uh, rēķinās ar mums un viņi uzmanīgi sako katram mūsu solim. Paldies! Paldies! Divas minūtes pirī kundzei! Dargie kolēģi, Fonderlajenas kundze, Jāsaka, Nīderlandē eh, Eiropas eh, parlamenta vēlēšanās piedalījās visaugstākais eh, līdz šim reģistrētais vēlētāju skaits. Bija aktīvas kampaņas, notika debates starp partiju lokomotīvēm, un tas patiešām zināmā mērā ļāva būt optimistiski noskaņotiem. Lielākais vairākums Eiropas parlamentā uh, bija uh, noskaņots vienprātīgi. Mēs atbalstīsim tikai vienu no špicenu kandidātiem. Notika vēlēšanas, nu un tad sākās tāda kā loterija. Un uh, jūsu vārds izskanēja no valstu un valdību vadītāju mutēm. Un uh, tad daudz eiropieši var pamatot sev uzdot jautājumu, kādēļ tad es gal galā balsoju, kādēļ es piedalījos vēlēšanās, kur tad palika šie vadošie kandidāti. Un padomē Uh, semi autokrāts, gandrīz autokrāts Viktors Orbāns uh, diktē mūziku, pasūta mūziku, un arī poļi uh, to uzskata par savu politisko uzvaru, ka jūsu kandidatūra ir izvirzīta. Jā, ļoti žēl, ka tā ir noticis. Tieši tādēļ jums šajās debatēs ir jārunā par tiesiskumu, par likuma varu. Es gribēju pavaicāt, gribēju dzirdēt skaidru atbildi, vai jūs esat gatava stingri ievērot 7. panta procedūru, ko iepriekšējā sasaukumā komisija uzsāka pret Ungāriju un Poliju. Jāsaka, ka mums ir vēl jānoiet garš ceļš, lai Eiropa kļūtu patiesi demokrātiska. Jums būs jārīkojas daudz apņēmīgāk, tāpat kā mums. Fonderlajens kundze savā runā uh, Jūs minējāt daudzi, daudzus tematus, kas varētu būt svarīgi arī progresīvajiem vēlētājiem. Un, ja jūs tādā garā esat gatava strādāt, tad darba partija no Nīderlandes jūs ir gatava atbalstīt par tiesiskāku un sociālāku Eiropu. Paldies, tagad Rīsas kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Fonderlaienes ehm, kundze laipni lūgt Eiropas parlamentā. Daudz, kas jau ir izskanējis par migrāciju, klīmatu un citiem būtiskiem tematiem. Jā, tās ir mūsu politikas eh, vadlīnijas, eh, kas tiek ļoti bieži pārunātas. Bet eh, mums ir jārunā arī par uzticības veidošanu. Jums ir jāpanāk, lai parlaments jums uzticētos tāpat kā Eiropiešiem. Uh, Un Fonderlajens kundze, varbūt, ka vajadzētu arī kolēģiem atgādināt, ka jūs nesat eh, varbūt eh, atbildīga par šiem pamatgrēkiem, tā teikt, eh, ko ir pieļāvusi padome, nevarot vienoties par vadošajiem kandidātiem. Es domāju, ka ir ļoti apsveicami, ka esat gatava veikt reformas, domājot par Eiropas nākotni. Es gribētu uzdot um, uh, pirmām kārtām jautājumu par kopīgo lauksaimniecības politiku. Jūs bijāt visai atturīga, jūs to daudz nepieminējāt. Tāpat gribu pieminēt arī mākslīgo intelektu, tehnoloģiju, rūpniecību. Ko jūs piedāvājat šajās nozarēs, lai Eiropa beidzot kļūtu par čempionu, uh, lai tā varētu atbrīvoties uh, no tiem trūkumiem, kas joprojām šo aizkavē? Jūs esat sieviete sieviete, jūs esat arī ārste, un Fonderlajens kundze, varbūt jūs to nezināt, bet. Jāsaka, ka iepriekšējā komisijā veselības aprūpe zināmā mērā bija nu, atstāta tādā kā sērdienītas lomā, bet ir tik daudz arī šeit neatliekamu problēmu - laimas slimība, rētās slimības, medikamentu trūkums. Ko jūs esat nolēmis darīt šajā jomā? Paldies! Paldies, tagad Hautals kundze uz minūti. Paldies. Fanderlajens kundze. Patiešām ar gandarījumu uh, ieklausoties jūsu runā, es uh, atklāju, ka jūsu Eh, atziņas par tirzniecību eh, sasaucas ar manējām, ar maniem uzskatiem, proti tirzniecība nav eh, pašmērķis. Mums ir jādomā par to, lai tā nestu arī labklājību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki kaut kur citās pasaules valstīs tiek paverdzināti un strādā nepieņemamos apstākļos, jo mēs gribam turpināt rīkoties un patērēt kā iepriekš. Kā tad uh, cīnīties pret šo nētisko bieži vien uh, piegādes ķēžu rīcību? Es pati nāku no Ziemeļa Eiropas, no Somijas, un es gribētu teikt, ka um, klimata pārmaiņas ir nodarījušas milzīgu postu, it sevišķi Ziemeļos, arī Arktikā. Jūs to šodien nepieminējāt. Vai Arktikas politika kļūs par vienu no jūsu politiskajām prioritātēm jaunajā sasaukumā komisijā? Paldies! Paldies, tagad Bērga kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, cienītā ministras kundze. Esmu nu pat ievērēts Eiropas parlamentā un e, šī procedūra attiecībā uz kandidātiem Eiropas komisijas priekšsēdētājiem atam mani pārsteidza un, diemžēl, vēlētāji tika manipulēti. Uh, viņiem atkal rodas iespējas, ka svarīgi lēmumi tiek pieņemti aizkulisēs, un tas, protams, nerada papildus uzticēšanos, bet tieši pretēji uh, frustrāciju. Es esmu patiešām noraizējies par iekšējo drošību, robežu aizsardzību un starptautiskā terorisma apdraudējumu. Mēs esam pieredzējuši ļoti daudzus izaicinājumus, un tā sauktā atvērto durvi politika gan Vācijai, gan citām valstīm ir nodarījusi kaitējumu un radījusi papildus slogu uh, gan policijai, gan drošības dienestiem, kas jau tā ir cietuši no milzīgiem taupības pasākumiem. Nekontrolēta migrācija, papildus atentātu riski, tas man patiešām sagādā lielas raizes, un, diemžēl, man ir pamatotas bažas, ka tas tikai pieaugs apmēros, nevis samazināsies. Fonderlājens kundze, vai jūs varat mums garantēt, ka jūsu vārdi par drošību nebija tikai tukša skaņa? Paldies! Mrs. Kanko. Paldies, tagad Kanko kundze uz minūti. Labrīt, Fonterlājens kundze, mani sauc Asita Kanko Es esmu viena no septiņiem bērniem. Mana māte eh, bēga no savas valsts, eh, jo eh, viņa gribēja izvairīties no vardarbības. Un tad, kad piedzima viņas pēdējais bērniņš, viņai bija 47 gadi. Man palika 39 gadi pagājuši svētdien, un man ir tikai viens bērniņš. Un, Tā ir mana izvēle arī tādēļ, ka cilvēkiem, kas cietuši no ģenitālija kropļošanas, ir grūtāk laist pasaulē bērns nekā citiem. Es, kā maza meitenīte, kas neizbēga no vardarbības, kā noraizējusies māte, kā sieviete, vaicāju, ko jūs esat gatavi darīt lietas labā. Mēs neko nedarījām tad, kad Islām valsts nolaupīja sievietes, kad tās tika spīdzinātas un izvarotas arī Naģa, eh, kas bija bija eh, Sāharo balvas laureātu un saņēma Nobela balvu. Mēs neskatāmies, kas notiek. Šariāta tiesas segregācija, sievietes tiek kropļots arī šeit, Eiropas teritorijā. Ko mēs darām? Ko jūs darīsiet, izmantojot savas pilnvars, lai aizsargātu visas sievietes, neskatoties uz viņu reliģiju, sko piederību un tradīcijām? Jāsaka, ka Cilvēktiesību konvencijā uh, pirmais pants vēl projām nav līdz galam īstenots. Jums ir jārūpējas par cilvēkiem, par vērtībām un, protams, arī jāievēro subsidiaritāte. Paldies! Madam Aubrey, for what... Nākamā runātāja Aubrey kundze, viena minūte. Fonderlajens kundze, ko jūs uh, pateiksiet 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, kas jūs nav ievēlējuši? Kāda būs leģitimitāte jūsu darbībai cīnoties pret klimata krīzi un nevienlīdzības krīzi? Vai jūs turpināsiet teikt, ka nav naudas kā jūsu priekškājais, nav pietiekami daudz naudas valsts pakalpojumiem un ekoloģiskām pārmaiņām? Šī nauda ir 800 miljardi eiro kas ir nodokļu paradīzēs, un tas ir uh, tas naudas līdzeklis, kas uh, Bernārs Arlo, Google un citi uh, tehnomilži nenomaksā nodokļos. Tā ir šī uh, nauda, kā Viktors Igo teica, uh, nabago līdzekļi padara bagātos bagātus. Nevienu vārdu jūs neminējāt, kā jūs cīnīsieties pret Eiropas finanšu paradīzēm tādām kā Luksemburga vai Malta. Jūs esat viņu kandidāta, uh, Vanderlajons kundze, nevis mūsu, nevis mūsu cilvēku kandidāte. Neviens uh, nabadzīgs cilvēks jums netic. Jūs izraistat dusmas, nevis li, uh, izlīdzina tās. Tātad šis čeks mēs eh, vēlamies to drīzāk saplēst nekā balsot par jums. Tagad pusotru uh, minūti Nikolau A. Eh, Alavanaškungs. Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα. Šī uh, procedūra izvirzot komisijas priekšsādātāja amatu, ir eh, jāvērtē tā, ka tas būtu neatkarīgi. Un tie, eh, kas eh, vēlas vadīt komisiju, tie veido ES stratēģiju. Vai tiks turpināta monopolu vara un paziņu saimniecība netiks ievērotas konkurences tiesības. Šeit mēs vērojam tādu ļoti o, būtisku sāsinājumu tai izpratnē, ka suverēno valstu tiesības netiek ievērotas. It īpaši pēc tam, kad a, vairāk demokrātijas a, panākumiem Grieķijā tiek mainītas dažādas politikas. Mums ir nepieciešami skaidri vārdi, komisāra. Uh, Jurova prasa 3,5% izaugsmi mūsu valstī atsaucoties uz taupības politikas pasākumu īstenošanu. Tas nozīmē, ka nabadzīgie grieķu darbaņēmēji saskarsies ar turpmākām a, problēmām. Un tas izriet no a, kustības a, vairāk demokrātijas darbības mūsu valstī. Tas tieši skar iedzīvotājus, privatizāciju, komercializāciju izglītības jomā un citi smagi skar darbņēmējus Eiropā. Mums ir jāizdara secinājumi, jāorganizē mūsu dalība ES un jāpieprasa mūsu tiesību ievērošana. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Tajānī kungs, divas minūtes. Paldies! Jūs šeit iepazīstinājāt mūs ar politiku, kas iespējama Eiropas nākotnē. Vēlamies cīnīties pret bezdarbu, Tādēļ jābalstās uz reālo politiku. Mums ir nepieciešama rūpniecības politika Eiropas līmenī, kurai ir mērķis, tāpat kā vidas politikai 20% no NKI jāsaražo lauksaimniecības sektorā un rūpniecības sektorā. Es gribētu aicināt jūs atbalstīt šo domu arī komisijas ietvaros. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet arī mazo biznesu atbalstīšanas uh, pakotnes un aizsargāsiet mūsu rūpniecību uh, no uh, Ķīnas uzbrukumiem. Mums ir nepieciešami skaidri mm, antidempinga noteikumi. Jā, aizsargājas arī pret uh, tīkla gigantu uzņēmumiem viņiem jāmaksā godīgi no, nodokļi. Mums ir jāatbalsta kopējā lauksaimniecības politika, taupība šajā jomā nav pareiza. Rūpniecība un lauksaimniecība tie ir tie divi būtiskākie instrumenti, lai Eiropas Savienībā radītu darba vietas. Un, protams, tāpat ir nepieciešama arī banku savienība un kopējais kapitāla tirgus. Tagad par migrācijas jautājumiem. Es gribētu aicināt jūs pārdomāt par to, ko parlaments jau arī ir teicis. Uh, vairāk līdzekļu un vairāk naudas Āfrikai ir 5,2 eh, eh, miljardi <clears throat> Āfrikā dzīvojošo 2030. gadā. Ja neko nedarīsim, tad būs eh, nepieciešams pat vairāk nekā Frontex. Mums ir nepieciešama stratēģija, kā cīnīties pret nabadzību, pret uh, problēmām lauksaimniecībā un terorismu. Ja nerīkosimies, tad miljardi, nevis miljoni gribēs ierasties Eiropā. Tagad par tiesiskumu. Jūs ļoti skaidri runājat par šiem problēmām. Dafne Galicija pirms uh, 21 uh, mēnešu nogalināja Maltā. Mēs aizvien nezinām, kas uh, viņu uh, nogalināja. Mums jāaizstāv tiesiskā valsts un jāaizstāv viedokļu daudzveidība miljoniem eh, itāļu, spāņu, portugāļu, vāciešu aizvien vēl cieši no diktatūrām. Es domāju, ka ievērojot visu to, komisijai un parlamentam ir eh, skaidri un skaļi jārunā. Jūs eh, jau pieminējāt to un ceru, ka nākamo piecu gadu laikā tiks sasniegts progress šajā jomā. Paldies, paldies tagad Gaierkungs pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Fonderlajens kundze. Es atzīstu to, ka jūs daudzas lietas pievienojat šeit jūs rakstītajā. Daudzas lietas, kuras mēs kā sociāla demokrāti pieminējām, jūs arī pieminējāt. Nu, piemēram, bezdarba apdrošināšana. Jūsu partija ir pret to cīnījusies. Es būtu ļoti gandrīz par to, taču es šaubos, ka jūsu solīto dalību valstis atbalstīs, varbūt arī samazinās to tik tālu, ka tas nebūs vairs pat uh, atpazīstams. Un to vadīs arī Kristīgo demokrātu valdības. Līdz ar to esmu nedaudz skeptisks pret jūsu ieteikumiem. Nu, es, protams, varētu arī tādu zināmu uzticības avansu jums uh, dot, taču pret to ir vairāk argumenta. Vēlēšana cīņā es. Uh, par Fransu Timermans gan balsoju, gan arī viņu reklamēju pieņēma lēmumu balstoties uz vērtībām, nevis valsts piedarību, un maniem vēlētājiem, un to visi sociāldemokrāti tā darīja, solīju, ka mēs atbalstīsim tikai uh, galveno kandidātu, jeb špicenu kandidātu. Un mēs, mēs 16, taisamies šo solījumu uh, Uh, turēt. Uh, mēs vēlamies plašāku demokrātiju uh, Eiropā, un man liekas, ka mēs šeit pieredzam procesa noriet. Tādēļ mans jautājums jums, kā jūs no padomu saņemsiet garantijas, ka tas tā nenotiks. Paldies! One... Tagad vienu minūtu Čehas kundze. Mēs šeit esam Eiropas demokrātijas citadele, un es šeit paužu ne tikai savus partijas eh, vārdā, ka esmu jauna deputāta no Ungārijas, un daudzreiz esam dzirdējuši par uzbrukumiem tiesiskumam, pilsoniskai sabiedrībai, daudziem no jums tas ir apnicis, arī es, man kā Ungārietai tas ir apnicis, jo līdz šim Eiropas elite ir izlikusies ak akla. Ehm, pret populistu kā Viktoru Orbānu tam jāmainās. Mums ir jācīnās pret tiem, kas vēlas iznīcināt mūsu savienību. Mums jāgādā, lai Eiropa arī turpmāk būtu vērtību savienība. Eiropa ir jābūt vienotai, pārtikušai, drošai arī nākotnē. Mums ir vajadzīga līderība, lai to sasniegt. Nepietiek aizstāvēt ar vārdiem Eiropas demokrātija, tas jādara arī ar darbiem. Mums vajadzīgas garantijas, ka tiesiskums tiks sargāts, mums vajadzīgi līderi, kam ir politiskā griba un spēja to arī darīt. Šodien iestāšanās par Eiropu e, tiek uzskatīta kā kaut kas tīri teoretisks, bet mums ir vajadzīgas īsts izmaiņas. Vanes kundze uz vienu minūti. Fonderlainas kundze, ministres kundze, šodien jūs daudz runājāt par brīvību Eiropā. Es pati esmu no militāri neitrāls valsts no Austrijas, un tāpat arī es esmu no Zaļās partijas un iestājos par brīvu savienību. Tieši tāpēc es uzskatu, ka PESCO un Eiropas aizsardzības fonds, tāpat kā arī debates par Eiropas armiju, man šķiet kaut kas nepieņemams. Par to vēršos kritiski. Uzskatu, ka vairākums eiropiešu neuzskata aizsardzību par Eiropas Savienības prioritāti. Viņi vairāk iestājas par klimata aizsardzību, sociāliem jautājumiem, izglītību, un tāpat arī vairākums eiropiešu uzskata, ka Eiropai vajadzētu vairāk izmantot diplomātiskus un humanitārus pasākumus vēršoties pret konfliktiem pasaulē. Mēs eh, līdz ar to um, mēģinām iet pa nepareizo ceļu. Mēs eh, mēģinām paaugstināt šeit aizsardzības izdevumus, mēģinām uh, vairāk veltīt naudas bruņojumam, kaut arī mums ir daudz citas prioritātes. Mums ir vairāk vajadzīgs naudas klimatam un sociāliem jautājumiem. Es gribētu zināt, vai jūs, kā komisijas priekšādātāji, patiešām ticam iestāsieties par um, bruņojuma samazināšanu, un vai jūs domāsiet par klimata aizsardzību un par saistošu uh, bruņojuma eksporta kontroli. Paldies! Tagad Festa kungam viena minūte. Jā, paldies, eh, ministres kundzei. Paldies arī par jūsu uzstāšanos. Es uzskatu, ka jūs esat visticamāk nepareizā persona šim amatam. Mēs eh, redzam, ka ETP eh, tagad vairāk pārvēršas par tādu kā zaļi kreiso partiju, un mēs šeit eh, uzskatām, ka jūs iestājaties par tādu smieklīgu oportunismu. Jūs eh, domājat par dzimu līdztiesību, par klimata banku, par eh, ilgspējīgu Eiropu, tāpat arī jūs mēģinat šeit domāt par citiem smieklīgiem jautājumiem. Mums Izskatās, ka jūs vairāk mēģināt pielāgoties eh, zaļi kreiso trivialitājai politikai. Un jūs um, visu laiku domājat tikai par jūsu pozīciju, par jūsu personību, un šeit eh, par saturu nav runāts pilnīgi nekas. Mums Eiropa ir dzimtene un identitāte. Šķiet, ka jūs šeit vienkārši domājat par jaunu amatu, par jaunu politisku trofeju, par uh, mm, jaunām e, iespējām kaut ko iegūt no šī amata. Jūs nākat klajā ar šādiem priekšlikumiem, kas e, diez vai jūs, mm, jums ļaus kļūt par jauno komisijas priekšsādātāju. Terča kungam viena minūte. Jā, liels paldies, Fonderlajens kundze. Mēs e, tiešām esam nobažījušies. Uh, par to, ka beigu beigās e, nav praktiskas atšķirības starp e, Timermans kungu un Fonderlajenas kundzi šiem kandidātiem. Un šodien e, mēs arī redzējām, ka vienmēr jūs cenšaties panākt kreiso liberāļu, sociālistu Mm, atbalstu, skaidrojot eh, šo jūsu projektu, bet eh, jūs to neskaidrojat citām pusēm. Un te ir arī ir tas eh, situācijas nopietnības elements, ka jūs jau tagad šeit ir, tiek praktizēts šis sanitārais kordons pret eiropiešiem. Mēs redzam, ka tiek ieviests mehānisms, kas kaitē tiem, kuri ievēl tādas valdības, kas e, nepatīk šeit, un tas ir ļoti bīstami, un te tiek sodītas tās partijas, kuras ievēlēja e, tautas ar tādu politiku un e, tādu viedokli, kas dažiem nepatīk, kas nepatīk šajam vairākumam, kas šeit ir izveidojies šajā konsensā, kur Timermans un jūs principā esat viens un tas pats, un jūs tikai mēģināt marginalizēt noteiktas sabiedrības daļas, un Un um, vienmēr uh, ir jābūt jūsu. Uh, nav ļaunākas. Uh, uzbrukuma šai demokrātijai. Un uh, tieši šis sanitārais kordons ir tas, kas apdraud demokrātisko gāru, apdraud noteikumus, kādi ir, un arī apdraud visus cerības, kas saistās ar šo kopīgo projektu. Lielas paldies! Kjongi Ošī kungs, viena minūte. Paldies priekšādētās kundzei. Daudz no mums uzskatīja, ka Brexits ir mācība un arī jauna iespēja Eiropas politiskajai elitei. Tas ir signāls, ka ir jāmaina virziens. Eiropas Savienības pilsoņi pilnīgi pamatoti ir neapmierināti ar necauredzamo lēmu pieņemšanu šeit parlamentā un arī citās Eiropas institūcijās. Fonder Lainas kundzei. Jūsu atsauce uz to, ka ir jāstieprina špicēn kandidātu sistēma, bija ironiska un pat varbūt ciniska. Šī sistēma tika atmesta, lai jūs nominētu amatam. Špicēn kandidātu sistēma, protams, nav perfekta, bet eh, tas bija solis pareizajā virzienā, lai izvēlētos eh, kandidātu Eiropas komisijas vadītāja amatam. Jūsu nominācija tikai pierāda, ka Eiropas līderi ignorē vēlētāju balsis un nemācās no agrāk pieļautajām kļūdām. Šādi lēmumi un ignorance tikai uzkurina eiroskepsi. Tāpēc eh, lūdzu to apzinieties. Šī ir vilšanās visiem tiem, kas vēlas redzēt spēcīgāku, ticamāku, demokrātiskāku un saurdzamāku Eiropas Savienību. Fonderlainas kundze, tā nav jūsu vaina, bet jūs esat devusi savu ieguldījumu šajā vilšanās sajūtā, un tieši tāpēc cilvēki šajā zālē uzskata, ka jūsu nominācija nav akceptējama. Rangela kungam divas minūtes. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos sākumā apsveikt Fonderlainas kundzei par viņas iedvesmojošo runu. Tajā bija jūtamas lielas ambīcijas attiecībā uz Eiropu. Es vēlētos izteikt vēl pāris komentāru. Es uzskatu, ka ir patiešām žēl, ka jūs, eh, kā ārste, kas iestājas par veselību, un tomēr Eiropas masterplāns vēža apkarošanai nav jūsu prioritāte. Mūsu grupa vēlētos, lai Eiropas komisija iestātos par šo iniciatīvu. Otrs komentārs ir vairāk jautājums, un tas ir tāds ļoti būtisks jautājums, ko neviens no pārējiem deputātiem vēl nav uzdevis. Un tas attiecas uz vienu teikumu, jūs runā par daudzgadu finanšu plānu no 21. līdz 27. gadam. Jūs to uz to atsaucāties eh, tikai garām ejot, bet, ja mēs paskatāmies uz šo plānu, tad komisijas piedāvātais priekšlikums ir netaisnīgs. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Itāliju, mm, Kro Horvātija, piemēram, atvēlēja 16% kohēzijas fondos, Somija tie ir eh, vispār ārpus jebkādiem rāmjiem 5%, Lietuva 23%. Mēs eh, šeit eh, salīdzinām valstis, kas atrodas vienotrai blakus. Mēs rādzām, ka komisijas piedāvātais priekšlikums eh, kohēzijas politikā ir netaisnīgs. Mēs rādzām, ka ļoti daudz kas ir izņemts no Eiropas kohēzijas projekta. Uh, mēs redzam, ka tas liek ciest visnabadzīgajām valstīm. Es, protams, saprotu, ka Eiropā ir ļoti daudz prioritāšu, bet Fonderlainas eh, kundze saskaņa un kohēzija ir absolūti nepieciešamas, lai nodrošinātu vienotību. Ja DFS netiks pārskatīts un netiks ievērots parlamentā pieņemtais, mums radīsies problēmas ar kohēziju un ar vienītību, radīsies arvien vairāk domstarpības starp dalībvalstīm. Gīmas kundze. Uh, Fonderlainas kundze, jūs uh, nācāt klajā ar ļoti stabilu priekšlikumu. Jūs runājāt par ļoti daudziem punktiem, bet ne par visiem. Jūs izvairījāties, piemēram, pieminēt lauksaimniecību un arī daudz citus jautājumus. Protams, ir jāatcerās arī, ka jūsu nominācija bija ļoti apšaubāma. Mēs uh, redzam, ka. Uh, jūs uh, ievēlēt daudzas dalībvalstis, kas pašlaik uh, pat uh, nevēlas jūs vairs atbalstīt. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz vēlētāju, kas iestājās par špicēm kandidātu sistēmu, bet padomē tagad ir izdevies marginalizēt parlamenta lomu un padarīt to par tādu uh, nesvarīgu partneri Eiropas arhitektūrā. Ja runa par migrācijas un patvērumu politiku, jūs atkal neska neskaitāms reizes vēlaties reformēt patvērumu sistēmu. Tā ir reformēta tik daudz reizes, ka to jau vispār vairs nav iespējams izlasīt. Jūs runājat arī par lielām operācijām um, glābšanai jūrā. Galu galā šeit ir runa par humanitārismu, un tas jūsu runā diemžēl pietrūka. Jūs nerunājāt par to, ka jūs mainīsiet virziebu Eiropai. Lielas paldies! Tagad eh, Federlai kungam vien minūte. Paldies, priekšādētāja kungs Fonderlainas kundze. Man ir pāris tādu patiesu vārdu. Es izturējos kritiski pret jūsu nomināciju, un es nevēlējos, lai jūs kļūtu par komisijas vadītāju. Bet šis process, kāds mums šeit ir bijis, uh, man ir licies justies daudz uh, eh, respektējumākam kā Sviedrijas pārstāvim. Tāpat arī mums ir jādomā par šo jauno grupu parlamentā un par to, ka mums ir izdevies uh, uzvarēt populismu visā Eiropā. Paldies jums par šo iegūto cieņu, un tieši tāpēc es arī par jums šodien balsošu. Tāpat arī mums ir jāatcerās, kas notika pirms pieciem gadiem. Es eh, domāju, ka ne visi kolēģi jutās tā, ka eh, mums būtu bijušas atbilstošas diskusijas ar toreizēju kandidātu Junkerkungu. Ar jums mums šādas diskusijas bija. Eh, Parlaments ir iestājies par dzīvnieku labturības eh, likumu un ir to darījis ar ļoti lielu pārsvaru. Nekas līdz šim nav noticis. Tiklīdz kā jūsu kolēģija tiks eh, akceptēta, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma un jums eh, nāksies atbildēt. Tagad Skot Akāto kundze viena minūte. Paldies priekšādātāji. Tie, kas vēlas stāties pretī tām, ka uh, Lielbritānija izgāžas šeit no Eiropas Savienības, viņiem vajadzētu priecāties par Fonderlainas komentāriem. Jūs jau teicāt, ka jūs varētu mums piedāvāt papildu laiku, lai mēs varētu labot šo milzīgo kļūdu mūsu valsts vēsturē. Bet, ja runa par klīmatu un par uh, mūsu dzīvību aizsardzību lauku reģionos, um, pastāv ļoti lielas atšķirības mūsu viedokļos. Es nevaru balsot par jums, tāpēc, ka process, kas ir uh, novedis pie jūsu nominācijas, neatbilst ne demokrātijai, nec mūsu vēlētāju vēlmēm. Uh, Padomes slepenie darījumi norāda uz uh, to, ka um, centrāla Eiropas uh, valstis, kur tiesiskums pašlaik ļogās, ir ieguvušas šeit pārsvaru. Mēs redzam, ka šis proeiropeiskais vairākums, ko mēs būtu varējuši panākt, uh, piedāvājot radikālas izmaiņas, uh, kas ir, bija zaļo prasība, diemžēl nav ticis apstiprināts. Andersons kundzei vienu minūti. Honorevole Anderson? Non c'è. Bundes... Labrīt! Ministres kundze, es izteikšos īsi. Jūs esat nepareizi ievēlētā persona. Es uzskatu, ka jūs iestājaties par a, pilnīgi nevajadzīgām iniciatīvām. Jūs esat ļāvusi iztērēt nodokļu maksātāju naudu un uzspiedus šeit Vācijas tautāja pilnīgi nevajadzīgas iniciatīvas. Jūs armijā atstājat a, karavīrus, kuriem vairs pilnīgi nav nekādas mor morālās stājas, un a, armija ir kļūsi pilnīgi bezspēcīga. Jūs esat līdz ar to nodrošinājuši, ka armija ir kļuvusi par uh, pilnīgu izsmieklu visu acīs. Oficiāli man, protams, vajadzētu jums uh, novēlēt uh, visu to labāko un um, vēlēt, lai jūs tiktu ievēlēt amatā, bet uh, Nu, protams, domājot, ka jūs drīzāk visu šeit sagrausiet un padarīsiet sliktāku. Bet eh, kā bijusi eh, CDS vēlētāja, es tomēr eh, nevēlētos, lai jūs vai jūsu partijā kaut kād kaut ko spētu izdarīt. Paldies! Van Orden, prego un minūto. Van Orden kungām viena minūte. Uh, Paldies, priekšsādātāja Fonderlajens kundzei. Eh, nu, man patīk tas, ka jūs esat politiski iesaistīti Eiropas eh, armijas aizsardzības projektam un aizsardzības stratēģijai un uh, Eh, tas var tikai ehm, apdraudēt NATO un iedrošināt mūsu pretniekus, bet runāšu par kritiskāko, kas attiec uz apvienoto karalisti. Mēs atzinīgi vērtējam jūsu paziņojumu par to, ka jārespektē Britu tautas vēlme pamest Eiropas Savienību un ka nepieciešams strādāt cieši kopā ar apvienoto karalisti. Tātad labā griba no Briseles šobrīd gan ir iztrūkusi, bet mēs esam ehm, vīlušies, ka jūs tikai vēlaties piedāvāt pagarināt izstāšanās termiņu. Nu, to nevarētu saukt par ambiciozu priekšlikumu. Un um, kāda tad ir uh, jūsu ietekme? Jūs varētu uh, aicināt gro, grozīt uh, šo izstāšanās um, vienošanos un tas neko daudz neprasītu, risinājumu tur ir, un Eiropā nekas nav iespējams, un viss ir iespējams. Apvienotā karaliste pārmetīs Eiropas Savienību 31. oktobrī, parūpēsimies, lai tas notiktu ar atbilstīgiem nosacījumiem, un lai būtu spēcīga pozitīva attiecība arī tūlāk, pilnībā respektējot gribu, ko pauda Britu tauta, lai varētu nodrošināt kontroli pie savām robežām un paši noteiktu savus likumus. Lielas paldies, Kola Kusiča kungs. Pola. Temelj razvoja i napretka lai būtu attīstība un eh, Eiropas Savienība varētu izdzīvot nepieciešams tiesiskums un vienlīdzība. Vienlīdzība un eh, tiesiskums, mēs tos atzīstam un atpazīstam veidā, kādā mūsu pārstāvi tiek ievēlēti. Vairāk kā 740 deputātu vidū 20 vicepriekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietas tika vāciešiem, nav horvātu, nav slovēņu. Un eh, Eiropas parlamentā reglaments paredz eh, to, ka šie amati tiktu sadalīti arī pēc geogrāfiskā principa. Eh, tātad te arī ir runa par tiesiskumu, kas tiek pārkāpts. Tātad ir Vācija. Uh, kurā ir 20 pārstāvi visaugstākajos amatos, un tas ir pretrunā ar vienlīdzības principu. Tagad eh, vēl eh, mēs grasāmies ievēlēt Eiropas komisijas vadībā vācieti, un eh, te nu nav ne tiesiskuma, ne vienotības, un te tiek apšaubīts pats Eiropas Savienības princips. Paldies tagad Delanges kundze. Paldies! Rīcība un notikumi Nīderlandē ļoti ātri parādīja to, ka ir jābūt ļoti konstruktīviem, ja vēlaties turpināt darbu. Jo kandidātes kundze jūs jau dzirdējāt. Daži teica, ka jūs, jums ir pārāk daudz plānu, citi atkal, ka nepietiekami daudz, un nu, nu, tā ir zīme, ka vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru. Mēs daudz runājam par e, to, kā jūs tikāt izvirzīta šim amatam, bet kolēģi, Parlamentam pašam vajag kritiski paraudzīties uz sevi. Kandidāte runāja par vienotību. Vienotība ir tas, ko mēs nemaz neredzam parlamentā. Vai jūs domājat, ka kandidāti, špiceni kandidāti no lielākajām partijām var tikt izvirzīti, un tad jūs cerat, ka otrais špiceni kandidāts beigās tiks apstiprināts? Un nu, tās tādas naivas idejas, jo uh, Eh, šeit nebija nekāda sakara ar caurredzamību vai spēcīgu Eiropu, spēcīgu parlamentu. Nu, vienkārši beigās eh, viņi ar to tiek eh, sveikā cauri. Makrons un Orbāns ir savāda kombinācija, bet beigās viņi nosaka šīs lietas. Es vēlētos. Uh, lai eh, kandidāti redzētu, kādu kaitējumu nodara padoma. Eh, un es eh, vēl tika piesaukta mm, Simona Veila runas sākumā. Viņa bija ne tikai priekšsēdētāja parlamentām, bet viena no mm, dažām sieviešu pārstāvēm Francijas akadēmijā, akadēmija Falsēs, un tad, kad viņa tur iekļuva, viņa saņēma zobenu, un tur viņa parūpējās par to, lai būtu 7861. Eh, šis gravējums viņas numurs Aušvicā, un tādējādi tas atgādināja katru dienu, kāpēc mums ir Eiropa, kāpēc mums par to jācīnās ikdienu. Un Francijas republikas eh, sauklis un Eiropas sauklis vienoti dažādībā eh, jāatcerās, un tie, kur ir atbildīgi, tie, kur ir konstruktīvi, Nu, mums ir jādomā par to, vai mēs eh, vadīsimies eh, pēc savas eh, frustrācijas, neapmierinātības, kāda ir padomē, vai arī mēs balstīsimies Simonas Veilas garā un veidosim uz šīs kandidātas pamatu to Eiropu, kādu pilsoņiem ir nepieciešama. Lielas paldies! Paldies, Benefē, kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es, eh, kolēģi, gribētu spēt soli atpakaļ un runāt pār mājā Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur nacionālistu partijas, kas piedalījās šajās vēlēšanās un runāja par to, ka Eiropas Savienība sagrūs. Viņi pašlaik nav sasnieguši savu mērķi. Eiropas pilsoņi vēl grib ticēt Eiropai. Lūk, tādēļ, godētā Fonderlajenas kundze, mēs lūdzam jums būt šī uzdevuma un mērķa augstumos. Ir jānosūt ļoti spēcīgs signāls signāls par Eiropas sapņā un inovācijas atjaunošanu. Pirmo reizi tik svarīgu institūciju varētu vadīt sieviete. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs vēlamies spēcīgu un solidāru Eiropu, lai mēs neatstātu nevienu. Uh, nomaļus, bet lai varētu izmantot visu stabilitātes izaugsmas paktu, lai veicinātu izaugsmu un nodarbinātību, lai visbeidzot tas varētu izveidot jaunu attīstības modeli, kur bez uh, šaubām centrā ir vide, nevis kā, kā robeža, jo bieži vien mēs to esam redzējuši šeit, bet vide kā iespēja kas nebremzē, bet tieši veicina izaugsmi, jo padara to ilgspējīgu. Tādējādi arī šodien uh, Eh, jūs izteicāties vispārīgi par eh, šo jautājumu. Mēs tagad gribam tādu Eiropu, eh, kas augstī tur Eiropeisma latiņu un nekrīt nacionālus priekšā, nevis runājot par bailēm, bet jārunā par atbildību, kad runājam par ekonomisko pārvaldību, bet arī par migrāciju. Mēs to esam darījuši šeit, parlamentā, kad grozījām Dublinas sistēmu. Ja šī ir jūsu vizija, bet tikai ja tāds ir jūsu redzējums, tad mēs jūs atbalstīsim. Paldies, tagad lūdzu Harantsovs kundze. Madam President designate. 15... Gudatā priekšsēdētāja gudrības priekšētājs kungs, kandidāts kundzei, 50 gadus apakaļ pilsoņi uzticējās Eiropas Savienībā, tagad šī uzticība grūst. Vairāk priekšlikumi arī iepriekš šķēla rietumus un austrumus, gan runājot par vienoto tirgu, par strādājušanu nosūtīšanu, par divējādu preču kvalitāti, par Eiropas drošību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunā komisija izvēlētos jaunu cīņu citu pieeju. Eiropas Savienībā ir jāstrādā, lai atgūtu uzticību, uzticību, ko cilvēki ir zaudējuši lai nodrošinātu arī to, ka mēs dzirdām viens otru pirms vispār tiek izstrādāts kāds jauns priekšlikums, lai mēs turpinātu atcelt esošos šķēršļus iekšējā tirgū un nevis, lai radītu jaunus šķēršļus, lai mēs izturētos pret visiem Eiropas pilsoņiem vienlīdzīgi, ir vienlīdzīgu iespēju iegūt izglītību un arī strādāt jebkurā vietā Eiropā. Godētā uh, Priekšsētājs kandidāts kundze, es ceru, ka šodien jūs varēsiet būt visu Eiropas Savienības pilsoņu balss. Paldies! Paldies, Surtas un kungs, lūdzu, vienu minūti. Godētā ministras kundze, labdien! Jūsu kandidatūra ir trīskāršais noliegums uh, atteikšanās no kopienas dzīves Eiropas parlamentā, arī atteikšanās no likuma varas. Neaizmirsīsim, jūs esat šeit, jo Tīmermaņa kungu nevēlējās redzēt šajā amatā citas valstis un arī atsakāties no izmaiņu programmas. Jūs pro programmā ļoti daudz ierobežojumus, to jau norādīja arī mani kolēģi. Tad arī komisija var uh, sākt uh, savu darbu ar lielu grēku, ja jūs atbalstīs arī šodien eh, galē labējie, un tad tas arī apdraudēs mūsu šo drošības koridoru, ko vēlamies izveidot šeit Eiropas parlamentā. Es nevarēšu atbalstīt jūs. Ceru, ka jūs tiksiet noraidīti, un arī tie, kas saka, ka. Kā Eiropeisma vārdā mums ir jāatbalsta jūsu kandidatūra, tad tas nozīmē, ka konstanti nepārtraukti Eiropas parlamentam ir jāpakļaujas padomes sliktajiem lēmumiem. Nu, lūk, demokrātijas institūcija vārdā es domāju, ka jūsu kandidatūra ir jānoraida un prasām, lai padomu nāk klajā ar jaunu priekšlikumu. Liels paldies, un tagad krākums. krākums. Frau designierte Präsidentin, meine Damen und Herren! Äh, kandidātes kundze, dāmas un kungi, šeit mēs äh, piedzīvām to, ko mums nevajadzētu darīt. Mums vajadzētu no tā mācīties. Gal galā šeit ir runa par skepsi. Visi vēršas äh, pret demokrātijas trūkumu, un jūsu nominācija šo skepsi tikai padziļinās. Mēs uh, Redzam, ka Vēbera kungs šeit veica kampaņu. Sākumā viņš tika apsveikts, uh, pēc tam uh, mums ir jāuzdod jautājums, vai jums vispār ir kāda pašcieņa? Tie, kas mazliet ir bijuši saistīti ar Fonderlainas kundzi, zinās, ka viņa kā aizsardzības ministre Vācijā absolūti ir izgāzusies. Vācijā tagad ir tanki, kas nebrauc, lidmašīnas, kas nelido, un ja mums būtu vispār kaut kāda pašcieņa, tad mums ir jāsaprot, ka jūs nevarat ielikt lielāku uh, problēmu komisijā. Galu galā viņa ir izgāzusies pilnīgi visos ministru posteņos Vācijā. Lielas paldies tagad eh, Tomašičas eh, kundze uz vienu minūti. Tāvējuši. Gos... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētā Vanderlains kundze. Mēs eh, no jūsu puses dzirdējām ambiciozu plānu, bet neko daudz nedzirdējām par īstenošanu. Pašlaik uh, Eh, man likās, ka es atgriezos bērnībā, es uh, uzaugu sociālajā Dienvidslāvijā un arī es dzirdēju liels idejas, kas ļoti līdzīgas jūsu sacītēm - politiskā integrācija, vienlīdzība, kopīga armija, uh, sieviešu tiesības un tā tālāk. Turprom mēs zinām, kā šis stāsts beidzās. Jūsu redzējums arī saskarsies ar tādām pašām beigām, jo pilsoņi to negrib. Ja, to, ja viņi to gribētu, tad. Uh, jums būtu šodien jāsaņem vairākuma atbalsts Eiropas parlamentā. Jūs neat par vienlīdzīgām tiesībām, bet aizmirstat, ka Eiropas Savienības institūcija vadošie posteņi ir da pārdalīti dažu dalību valstu vidū. Un, mm, Jūs savā runā arī runājāt par uh, grieķu filozofiju un romiešu likumu, bet kā kristīgā demokrātija jūs nerunājat vispār par kristietību. Uh, Eiropa atsakās no savām saknēm un tādēļ tā ir tik šķelta. Paldies, Džeruso kungs, Vaderlaina kundze. Jā par mūsu uh, atbalstu. Nē, tas nebūs uh, bez nosacījuma. Um, jūs runājat par taisnīgu, vienlīdzīgu Eiropu, par vīdi, par sīvietiem strādājušiem, par mm, minimālo, minimālam algām un jāglāb cilvēku. Tas ir ļoti labi. Eiropā ir jāstrādā pie tā, jāuzņēmas sava atbildība un nevar uz vienas valsts pleciem atstāt migrācijas jautājumu risināšanu. Eiropas Savienībai jāatgriežas pie tā, ko gribēja dibinātāji tēvī, ir jābūt izaugsmē visiem nodarbinātībai Eiropā. Tā tas nav visiem. Itālijā jauniešu nu, bezdarbs ir ārkārtīgi augsts, ir ļoti grūti jauniešiem izveidot arī ģimeni. Kandidāta Vanderlajens kundze. Uh, visiem, um, gan strādājošiem, jauniešiem, pilsoņiem, lauksaimniekiem un tā tālāk jānodrošina vienlīdzīga attīstības iespējas. Mēs gribam, lai jūs arī tad uh, strādātu, lai pielikt punktu nodokļu paradīzēm, lai strādātu arī pie antimafijas likumdošanas, kam jābūt ārkārtīgi striktai. Uh, tad, jā, jūs varēsiet rēķināties ar mūsu lojālo atbalstu, bet ja būs tie tikai vārdi un Eiropa tikai sod tādas teritorijas kā Dienvidu Itālija, tad o, mēs būsim šeit piedzvaigžņu kustībā vislielākā jūsu darbības opozīcija. Paldies, tagad Tobēkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godētā Vanderlainas kundze. Es ļoti ceru, ka šodien visi, kas tic Eiropas sadarbībā, es ceru, ka visi sniegs jums šodien savu atbalstu. Galēji kreisajie spēki, galējie labējie šodien balsos pret jums, bet drīzāk, jā, tas ir tāds vairāk jums pagodinājums. Zaļie tam pievienosies, un esmu par to pārsteigts. Man ir jāteic, ka arī jums vajadzētu tomēr kaunēties par to, kā balsosiet pret pirmo sievieti, kas varētu kļūt par Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Un arī balsosiet pret cilvēku, kas patiesībā arī varētu iegūt vairākumu, lai cīnītos par progresīvu klimata projektu Eiropā. Nu, lūk, Eiropā mums ir daudz jāsadarbojas klimata jomā, un mums ir jākaro pārobežu noziedzība, jāveicina brīvā pārvietošanās, tas ir pašsaprotami, bet uh, nevajadzētu tā attiekties uz teroristiem noziedzniekiem, tādēļ arī mums ir jāuzlabo arī tiesības sargājušo iestāžu sadarbība, imigrācijas politika, uz to jāraugās kā uz ceļu centrāli izšķirošo jautājumu. Uh, Eh, jābūt lielākai juridiskai skaidrībai un arī labākām kontrolēm mūsu imigrācijas politikā. Esmu pārliecināts, ka šīs Eiropas parlaments apkopos vairākuma atbalstu, lai arī atbalstītu imigrācijas politiku, ko mēs eh, īstenot ar sirdi un ar galvu. Un es gribu arī teikt, ka man Eiropa nozīmē brīvību, uzņēmē darbību, tas nozīmē to, ka palielinam drošību. Uh, un drošumu visiem mūsu pilsoņiem. Mēs jūs atbalstīsim, un man ir arī no jums ir lielas gaidas. Eiropas parlaments būs gatavs ar jums sadarboties, lai risinātu galvenās Eiropas problēmas. Tas ir jādara šodien. Paldies! Honorevole Kal Kaljurā! Paldies! Tagad lūdzu Kaljurāns kundze. Anderlains kundze, pirmkārt, es gribu jums pateikties par šīs dienas uh, uh, um, uzrunu un arī par vēstuli, ko nosūtījāt sociāldemokrātu grupā. Mēs to tiešām ļoti. Um, pamatīgi izlasījām. Tas arī veicināja mūsu diskusijas pagājušajā nedēļā Briselē. Gribu arī atzīt jūsu apņemšanos iestāties par demokrātiju, likumu vāru, cilvēktiesībām, vienlīdzību un Eiropu, kas vieno nevis šķeļ. Un tagad es gribu redzēt konkrētu jūsu rīcību un redzēt konkrētas atbildes uz jautājumiem, ko jums uzdeva mani kolēģi. Es arī gribu pievērst jūsu uzmanību peldienai šķeļošam jautājumam, ko jūs šodien gan neminējāt savā runā. Tātad šī šķelšanās starp rietumiem un austrumiem eh, ko vēl vairāk arī pas, eh, pilktina padomis nesen pieņemtie lēmumi, kur uh, galvenās, galvenie amati ir piešķirti rietumu uh, valstīm. Es negribu šādu šķelšanos kur ir valstis, kurām ir vairāk balsu un, vairāk, un valsts, kur ir mazāk balsu. Tā mēs nevaram veidot Eiropu. Tad kā jūs izvērtējat šo lēmumu un ko darīsiet, lai šāda šķelšanās nekļūtu vēl dziļāka? Uh, Paldies tagad Ginējā kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Vanderlajens kundze. It's okay now? Vreau să insist pe două lucruri importante pentru delegația română. Paldies, tātad es gribēju runāt par uh, Rumānijas delegācijas svarīgu jautājumiem - ekonomiskā integrācija, arī nodokļu politikas integrācija. Uh, Tām ir eh, jātiec uz visām Eirozonas valstīm un valstīm, kuras vēlas iestāties Eirozonā, kā tas ir uh, Rumānija. Mums ir nepieciešams atbalsts, lai eh, tehniskās palīdzības jautājums arī darbotos. Arī Junker kungs ir vairāk kārt arī par to runājis. Vēlos arī uzteikt jūsu ieceri izvērst paneiropas mehānismu. Uh, Eh, tiesisks, tiesisks balss vai likumvaras eh, jomā. Tas ir mūsu politiskai grupai Eiropas atjaunot ļoti svarīgs jautājums. Esam jau divus gadus apakaļ pieņēmuši šo mehānismu un tad nu piedāvājam tagad pieņemt nepieciešamo likumdošanu balsoties Eiropas parlamenta rezolūciju. Paldies, Mita kungs! You, morning, Paldies, priekšādātāji! Labrīt, kolēģi! Šķiet, šajās debatēs jau ir pateikts viss, bet ne visi to ir pateikuši. Fonderlainis kundze, es vēlētos jūs apsveikt. Es eh, domāju, ka jūs eh, šodien eh, uzstājāties ar ļoti lielisku runu. Jūs arī labi sevi prezentējāt un labi diskutējāt ar grupām. Tāpat arī priecājos, ka jūs vēlaties ieviest dzimumu līdzsvaru komisijas kolēģijā. Skotijas valdība jau piecus gadus ir nodrošinājusi šādu dzimumu līdzsvaru, un es vēlētos, lai jūs darītu to pašu. Par Brexitu. Skotijai, protams, ir sava perspektīva šajā šajā jautājumā, bet jums arī ir jāapzinās, ka kolēģi no Anglijas, Velsas, Ziemeļīrijas mēģina nodrošināt veselo saprātu Brexitā. Mēs uzskatām, ka vislabākais Brexits ir tas, ka Brexita nav. Daži no mums ir šeit, lai mēģinātu rast risinājumus, un cerams, ka jūs būsiet mūsu sabiedrotā. Mēs priecāmies, ka jūs esat šeit mūsu parlamentā, bet mums ir jāatcerās, ka mums parlamentā uh, Eh, nav trīs kolēģu no Katalonijas, eh, tā skaitā arī Junkeras. Un mums vajadzētu nodrošināt dialogu ar šiem kolēģiem. Mums ir jānodrošina eh, tas, lai jums, jūs būtu godīga